Thank you, colleagues. Paldies, kolēģi. Helmer kungs. Viņam ir jautājums par darba kārtību. Par priekšsēdētāja kungs. Pirmā uzstāšanās šajā parlamentā bija 79. gadā Peizlī kungs to teica, ka angļu karoks ir pakārts otrādi. Un pirmo reizi, kad es uzstājos, bija 99. gadā, lai pievērstu uzmanību tam, ka angļu karoks atkal ir otrādi uzvilkts. Šodien, septiņos no rīta, es ieraudzīju atkal, ka angļu karoks ir otrādi uzvilkts. Es eh, redzu, ka tas ir izlabots, bet varbūt, ka nākotnē jūs varētu nodrošināt, ka tā vairs nenotiek. Jo pēc 33 gadiem tomēr vajadzēja jau zināt, kā tad to karogu pareizi pakarināt. It's, um, a failing on the part of the French, I'm afraid. Um, Laikam francūži vainīgi. Tudor kungs grib izteikties, lūdzu. Hmm? Mr. Tudor, Mr. Tudor, you have the floor. Lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētāja kungs, vai es drīkstu runāt? Priekšsēdētājs saka jā. Par Helmera kunga teikto lūdzu klusumu. Priekšsēdētāja kungs, Tjodor kungs pirmais. Kā jūs zinat, daudzi cilvēki mirst ikdienā. Manā valstī 75 cilvēki ir nomiruši, un es gribēju aicināt jūs izsludināt klusuma brīdi par mūsu brāļiem, māsām kas nomira Rumānijā un citās Eiropas valstīs. Paldies! Uh, Batankungs. Es gribēju piebilst tam, ko teica Helmera kungs. Helmera kungs zina, ka, ja, zin, ka ja karoks ir pakārts otrādi, tad tas ir briesmu signāls. Un tāpēc es piedāvāju to vienmēr karināt vai uzvilkt tieši šādi. Par Tudor kunga teikto. Tas jau bija pirmdien darba kārtībā, un tas jau ir, ir ticis izdarīts, bet nu paldies par jūsu piedāvājumu. Tagad pārējām pie balsošanas, saka priekšsēdētājs. No sākuma gan mans paziņojums. Rakstisks grozījums no Viljuma Irkunga un citiem par. par Famagostas jautājumu un uh, parlamenta locekļu.